iespēja pastāv, tas ir risks, kaut kas var notikt, un tas ir jāietver mūsu aktivitāšu plānojumā. Paldies! Paldies komisārkungam. Mūsu diskusija ir beigusies. Un turpināsim darbu rīt deviņos līdz trījiem un tālāk vakarā arī mūsu darba kārtība jums ir pieejama. Es saku paldies komisāra kungam, kolēģim, tūkiem un visiem, visiem, visiem variem, kas strādā